darbu. Tūlīt pat izbeidzam sarunas. Sākam ļoti nopietnu, ļoti disciplinātu budžeta komitejas darbu. Tātad pilnīgs klusums zālē. Nu, pirmām kārtām nedaudz informācijas jums, kolēģi. Par šo pirms samierināšanās procedūru sanāksmi, kas notika vakar. Delegācija no mūsu budžeta komitejas, kuru es vadīju kopā ar referentu, kas ir arī šeit klāt, tikās ar prezidija delegāciju. Tātad šim trim personām, ko mēs vakardien jau redzējām mūsu vidu, apmainījāmies ar viedokļiem. Pēc eh, divu stundu diskusijām šķīrāmies, nebijām nonākuši ne pie kādas vienošanās tomēr. Mūsu referents turpinās darbu, turpinās sazināties ar šiem trim cilvēkiem Un e, tā tad no, no prezidija nepieciešamības gadījumā mēs, protams, jūs par to informēsim. Notiks vēl viena sanāksme, cīm redzot. Centīsimies satavināt mūsu viedokļus un cerams nonākt arī pie kompromisa, bet jāsaka, šobrīd tas vēl nav izdevies. Un e, atgādināsim, ka liela vienprātība tika panākta par mūsu nostāju šeit budžeta komitejā pēc tam, kad pieņēmām rezolūciju plenārsēdē pagājušajā nedēļā un mūsu vēlmes būtu rīkoties tā, lai mēs varētu pēc iespējas tuvāk pietuvināties arī pārējo viedoklim pirms nākamā balsojuma, lai varētu pieņemt provizorisko bude, budžeta e, projektu, un kas tad parīt komisija nāks klajā ar savu priekšlikumu. Nu tā tad. Tālāk. Pārējiem pie darba kārtības, kas ir mūsu priekšā šorīt. E, pavisam tradicionāli, mainot tradicionāli mūsu sistēmu, mēs sāksim visu ar balsošanu. Esmu saņēmusi lūgumu no Dominikas Rikē pāriet uzreiz pie 12. darba kārtības punkta, kur ir balsojums par programmu integrētas jūrniecības politikas izstrādes atbalstam. Jo viņai jādodas pēc tam tūlīt tālāk, un tāpēc viņai īsti nav laika palikt šeit, un viņa vēlētos vēl par šo ziņojumu balsojumu vispirms. Tātad balsosim par jūsu ziņojumu. Vai jūs vēlaties izteikties? Nē, jums nav nekur jāsteidzas. Nē, tomēr Dominikam nekur nav jāsteidzas. Nu, tad tādā gadījumā tomēr sāksim ar parasto, ar devīto darbu kārtības punktu. Ja Sidonija Jedževski ir šeit, tad varbūt mēs varam sākt. Varbūt viņi varētu pastāstīt mums par šo jautājumu sīkāk. <coughs> Paldies, priekšādētātāji. Šīs balsājums attiecas uz uh, grozījumiem, uz budžeta grozījumu projektu numur viens ja runa par resursu mobilizēšanu eh, solidaritātes fondām, solidaritātes fonda izmaksām. Attiecībā uz solidaritātes fondu, tas, kas notiek attiecībā uz šo fondu, ir vienkārši saruna turpināšana. Un sarunu gars ir tāds pats kā pagājuši gadu saistībā ar 2011. gada budžetu. Ir jāatcerās, ka dalība valstis nevēlas iemaksāt eh, papildu summas Eiropas Savienības budžetā. Jūs, iespējams, ļoti labi atceraties šīs diskusijas. Solidaritātes fonda doma ir eh, tāda, kā norāda jau šī fonda nosaukums. Ārkārtas situācijā, katastrofas gadījumā ir jāapkopo resursi no uh, dalībvalstīm, uh, lai varētu palīdzēt eh, tai valstī, kas ir cietusi no dabas katastrofas. Man šķiet, ka pašlaik šādas gatavības nav, jo tiek argumentēts, ka mēs varam izmantot resursus, kas ir pieejami pašreizējā budžetā. Vakar man informēja, ka padome ir pieņēmusi lēmumu, uh, izmantot eh, tā saucamo negatīvo rezervi. Tas ir eh, viens no rīkiem, ko nodrošina finanšu uh, noteikumi. Parasti uh, šo rezervi neizmanto, gluži pretēji. Pēdējo reizi to izmantoja vairāk nekā pirms 15 gadiem. Iespējams, ka mūsu vecākie kolēģi to atceras. Tad doma ir izmantot kredītus un izmaksāt tos tūlīt, bet radīt mīnusu Eiropas Savienības bilancē, ko varētu līdzsvarot gada beigās. Priekšādētā mans ieteikums būtu šāds. Mēs varētu lūgt Ungārijas prezidentūrai mums paskaidrot, kāds lēmums tika pieņemts vakar. Taču jau tagad es varu pateikt, ka neoficiāli esmu saņēmusi informāciju, un šī informācija norāda, ka, manuprāt, mūsu komitējums šodien nevar balsot. Taču es eh, noteikti labprāt saņemtu vairāk informācijas no padomes, ja jūs atļausiet. Merci, madame. Paldies, paldies, referents kundzei. Jā, mums ir tā iespēja uzdot jautājumu prezidentūrai, jo viņu budžeta jautājumu pārstāvs ir šeit. Tātad Ungārijas prezidentūra ir pārstāvēta. Paldies viņiem par to. Vai jums ir kāda sīkāka informācija, vai jūs varat atbildēt uz referents jautājumiem, kundze? Lūdzu. Yes, thank you, Mr. Jā, paldies, Lamasūra kungs. Pirmkārtām es vēlētos eh, jūs iepazināt ar sevi. Mani sauc Esteri Korola. Es esmu padomes budžeta komitejas eh, vadītāja, darbojos Ungārijas prezidentūras ietveros, un es eh, varētu jūs īsi informēt par to, kas tika uh, vakar pieņemts Ekofin padomē. Tad vienošanās par uh, solidaritātes fonda mobilizēšanu. Esam akceptējuši solidaritātes fonda mobilizēšanu un uh, komisijas ieteikto summu, tātad 182 uh, miljoni šīm sešām uh, attiecīgajām valstīm. Taču tā kā pēc ļoti ilgām diskusijām budžeta komitejā par uh, šo 182 miljonu avotu, mēs nonācām pie secinājuma, ka mēs nevaram atrast jaunus līdzekļus. Tieši tāpēc padomē esam pieņēmuši lēmumu izveidot negatīvu rezervi. Tas nozīmē, ka mēs izveidojam jaunu budžeta līniju, Saskaņā ar 44. punktu budžeta noteikumos tātad izveidojam eh, šos mīnus 182 miljonus un vēlāk gada beigās kad eh, šie 182 miljoni būs izmantoti, mēs varēsim eh, rast iespēju manevrēt budžeta ietvaros, lai panāktu līdzsvaru. Uh, Vakar Ekofīna padome pieņēma šādu lēmumu. Paskaidrojuma raksts tiks nosūtīts parlamentam, īsnībā tas tika nosūtīts jau vakar, tā kā jūs to noteikti saņemsiet pavisam drīz. Es domāju, ka padomēji un arī Ungārijas prezidentūrai ir ļoti svarīgi rīkoties pēc iespējas ātrāk. Šis dosie nedrīkst tikt bloķēts. Mums ir jārīkojas ātri. Mēs vēlamies strādāt ātri, kā padome ir ieradus to darīt. 14. janvārī komisija izvirzīja šo priekšlikumu, tagad mums būtu jāgaida līdz marta vidum. Mēs esam pieņēmuši savu nostāju un mēs labprāt vēlētos redzēt ātru risinājumu solidaritātes fonda mobilizēšanai. Paldies! Merci. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, kundze. Vairāk ir lūguši vārdu, došu viņiem arī šo vārdu, bet, nu, viens tāds punkts, tāds precizēšanai, kā Sidonija teica, pēdējo reizi tas notika uh, pirms 15 gadiem. Vecākie deputāti pat knapi atceras uh, par šādu iespēju finanšu regulā, kas tad eh, ir šeit teikts, tas, protams, ir, ir, ir iespējams šāda veida instrumenti izmantot, nu tas ir tāds elastības iespējams, bet mēs šo te formulu eh, negatīvās rezervas ideju varētu nosaukt par tādu kā radošu budžeta izmantošanu. Tas nozīmē, ka nevis uh, ka mēs neveicam nekādus kreditēšanu, bet vienkārši šādā veidā pārspēlējam budžeta līdzekļus. Atcerēsimies tātad, ka tad naudu maksājam to lietu pat, un pēc tam gaidām līdz gada beigām, lai zinātu, kā tad šo naudu kaut kur iegūt. Un tad mēģināt rast kaut kādas iespējas. Šī iespēja, protams, ir ļoti ierobežota. Šī rezerve ir 200 miljonu eiro. Nu, citādi jau būtu viss ļoti vienkārši mīlīt varētu, tad mēs sagatavot visu Eiropas budžetu šādā veidā uz parāda. Uh, un tad gaidīt rudeni, un tad atkal visu pārdalīt starp budžeta līnijām, un tad cerēt, ka varbūt kaut kur parādās svaigi līdzekļi. Nu, tātad šī rezerves ierobežojums griezt ir 200 miljonu eiro. Bet šīm darbībām ko esam paredzējuši un par ko panāk politiska vienošanās uh, Ungārijas prezidentūras polijas gadījumā, nu, ņemot vērā šīs dabas katastrofas, ko viņi piedzīvoja pagājušā gada beigās, mums ir vajadzīgi jau 182 miljonu eiro. Un tas nozīmē, ka, nu, citām katastrofām komisija, kom, komisija jau paredzējusi 18-19 miljonus eiro. Nu, tas nozīmē, ka šī iespēja izmantot šo ārhaisko procedūru instrumentu uh, faktiski jau ir izsmelta, jo nekur tālāk vairs mēs nevaram iet par, par šiem 200 miljoniem. Nu, ja mēs vispār pieņemam šo padomus lēmumu, protams. Ja parlaments pieņem šo padomus lēmumu, tad tādā gadījumā, nu, tas arī ir viss. Nekāds jauns problēmas mums risināt vairs neizdosies. Nu, tas jūs informācijai. Mūsu referenti tā tad ierosina nepieņemt lēmumu šodien. Tas savukārt nozīmē, ka uh, Mēs vēl par to runāsim trialogā 30. martā ar padomus pārstāvjiem un komisijas pārstāvjiem, lai nonāktu pie vienāšanos gan par šīs eh, rīcības finansējumu, gan arī par to, kā turpināt šo darbu, respektīvi par to, kādā veidā mēs interpretējam šo politisko vienošanos, kas pagājušajā gadā tika pieņemta starp trim iestādēm par 2011. Eh, gada budžetu. Šo vienošanos uh, kas ierobežoja kredītmaksājumus līdz 2,91%, eh, bet kas tāpat laikā nāca nu, ar tādu vienošanos, ko vēlējās tieši padome, un kur teica, ka tā gadījumā, ja būtu vajadzīgs, tad tādā gadījumā šie maksājuma saistības tiks palielinātas. Nu, tā tad Vogan kungs vēl ir lūdzu vārdu, un došu viņam arī to tagad lūdzu. Yeah, thank you, Chairman. The, the... Paldies, priekšsēdētāji. Informācija ir tāda, ka Lielbritānijas premjers eh, sasauca padomes sanāksmi pagājušā gada oktobrī un deva personīgas garantijas, ka uh, budžets Eiropas Savienībai šajā gadā nebūs vairāk kā 2,9%. Jūs, uh, es tāpēc vēlētos atgādināt par visiem mēģinājumiem uh, iekļaut jaunas līdzekļus budžetā. Uh, Mums jau ir bijis pirmais budžeta grozījums šogad, un mans jautājums padomē ir šāds, vai tā notiks katru reizi, kad tiks izteikts jauns lūgums piešķirt jaunas finanšu līdzekļus? Jā, šķiet, ka tāds eh, tieši ir trialoga mērķis - Džeims Ellis un pēc tam Salvadors. Lielas paldies, priekšādētāji! Es piekrītu jūsu analīzei. Vēsturiskā griezumā es ļoti labi atceros, ka divos budžetos ir izmantot negatīvā rezerve. Tas ir ļoti liederīgs rīks. Es eh, nemaz necerēju, ka redzēšu to pielietotu praksē, bet ja padome to vēlas izmantot, tad es domāju, mums jābūt ļoti rūpīgiem. Ja mēs vēlamies to izmantot 2012. gada budžetā, tad iespējams, ka mums pietrūks vairāku miljonu eiro gada beigās. Smalka piezīme, kolēģi, tieši tā arī ir. Garīgas kungs tālāk lūdzu. Ah, <clears throat> simplemente recordar al consejo que. Jā, vēlējos tikai atgādināt padomēji, ka. ka solījumi ir jāpilda. Jūs parakstījāt vēstuli, kurā jūs eh, piekritāt šiem 2,9%. Un eh, tāpat ir arī starpiestāžu vienošanās, ko arī padome ir parakstījusi, un tajā padome ir apsolījusi mobilizēt eh, vajadzīgās maksājuma apropriācijas, lai izpildītu savus solījumus. Es domāju, ka visu koordinātoru vārdā es varu paust, ka mēs nevaram iedomāties neko vēl steidzamāku kā šīs solidaritātes rezerves mobilizācija. Tātad, ja padoma nevar pildīt savus solījumus, tad es nedomāju, ka komiteja var balsot šodien. Merci, Salvador. Laš... Paldies, Salvador Šurjan kungs tālāk. Eh, köszönöm, elnök úr. <clears throat> Elnök úr. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, savā ievadu paziņojumā jūs teicāt, ka tūlītēji maksājumi būtu iespējami, ja mēs akceptētu padomas priekšlikumu. Uh, Pirmām kārtām šie, šis vārds eh, tūlītējs. Es gribētu to nedaudz komentēt. Situācija ir tāda, ka 30. martā ir paredzēts trialogs, un tādējādi pastāv iespēja, ka aprīlī mēs varētu iesniegt šo lēmumu plenāru sēdēji. Un tad būtu pagājis gads, kopš mēs eh, vienojāmies par naudas piešķiršanu, tad, kad nauda bija vajadzīga. Es nevaru saukt to par tūlītēju risinājumu. Mums eh, ir jāatcerās, ka šeit nav runa par pagājušā gada beigās eh, izdarītiem, eh, izdarīt kaitējumu. Ir jāatcerās, ka plūdi notika pagājušā gada vasarā un pavasarī. Padome ir likusi priekšā tehnisku risinājumu, un tagad ir uh, nodevusi bumbu parlamentam, lai tas sāktu rīkoties. Es nedomāju, ka šis cīniņš ir attaisnojums. Ne viss, par ko mēs šeit runājam, ir leģitīmi. Es eh, būtu domājis, ka mums vajadzētu rast jaunus finanšu līdzekļus, lai uh, rastu risinājumu šai problēmai. Taču neviens mums nepiekritīs, un beigās būs tā, ka situācija būs tāda, ka īsnībā finanšu līdzekļi e, zaudējumu dzēšanai īsnībā nemaz nebūs pieejami. Manuprāt, e, pašlaik nav nekādu cerību, ņemot vērā nacionālā budžeta situāciju, atrast jaunus finanšu līdzekļus. Tas ir principiāls jautājums, un patiešām, principā, mm, tas ir pareizi, bet praksē Tas nebūtu neatbilst patiesībai. Jautājums ir par to, vai mums ir vajadzīgas šīs divas nedēļas. Kas tad eh, mainīsies pēc divām nedēļām? Ko tad mēs būsim panākuši pēc divām nedēļām? Jā, protams, mēs varētu izvēlēties citu pieeju. Mēs varētu teikt, ka padomu var izmaksāt naudu, un pēc tam mēs varētu pieņemt eh, lēmumu par to, no kuras budžeta līnijas šos līdzekļus ņemsim. Jebkurā gadījumā mums ir vajadzīgs budžets simtprocentīgā apmērā. Kur tad mēs eh, ņemsim šos finanšu līdzekļus? Šādā gadījumā padome būs spiesta piedāvāt jaunus finanšu līdzekļus, bet vai patiešām pastāv iespēja, ka šāds budžets tiks izveidots. Mēs šeit runājam par 2011. gadu, par rudenī, par decembri vai tiešām visās budžeta līnijās būs eh, vajadzīgais budžets simtprocentīgi apmērā. Es to apšābu. Gada sākumā mēs eh, nevēlamies redzēt, mēs nevēlamies izlēmt, no kuras budžeta līnijas šos līdzekļus ņemt. Es piekrītu referentēji. Parasti es vienmēr piekrītu referentām. Tas nozīmē, ka mēs potenciāli varētu iesniegt šo jautājumu plenārsēdē aprīlī. Neko ātrāk mēs neizdarīsim. Jāatcerās, ka nākamnedēļ ir arī mazā plenāra sesija. Tātad es labprāt piekrīstu tam, ko teica referente. Mums ir jāatcerās, ka mēs nedrīkstam neizrādīt eh, solidaritāti tiem, kas atrodas smagā situācijā. Ir jāatcerās, ka esam nokavējuši veselu gadu, un tas patiešām ir ļoti smagi. Helga Tripele. Paldies, Helga Tripele. Thank you, Chair. I would like to. Helga Tripele. Paldies, priekšādātāji. Es vēlētos uzdot jautājumu padomē. Ja es pareizi sapratu, tad jūs varētu izmantot šo negatīvo rezervi tikai vienreiz gadā. Tātad, ja būs e, citi ārkārtas gadījumi, ko tas īsti nozīmē? Kas īsti notiks ar šiem maksājumiem? Varbūt jūs varētu komentēt. Merci. Ce sera l'objet du, du trilogue Eh, Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl velmi podpořit. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atbalstīt eh, to, ko minēja Laslos Surjens. Es uzskatu, ka mums ir jāroda tāda procedūra, kas mums ļautu uh, izpildīt šos mērķus pēc iespējas ātrāk. Ir jāatcerās par plūdiem, kas notika pagājuši gadu uh, centrālajā un austruma Eiropā. Uh, Sešas valstis eh, cieta no šiem plūdiem un eh, radās problēmas dažādās nozarēs. Esmu pat eh, redzējis to, kas ir noticis šajās valstīs. Ir jāatcerās, ka tur tika iznīcināt tiltī, mājas, arī dzelzceļš un arī ceļi tika bojāti. Eiropas Savienībai vajadzētu darīt šīs, kaut ko šīs lietas labā. Ir pagājuši jau deviņi mēneši, un ja mēs paskatāmies, eh, kā, kāda ir situācija, kāda ir šī procedūra, tad, manuprāt, esam rīkojušies daudz par vēlu. Mums vajadzētu paskatīties, eh, lai šī situācija tiktu uzlabota pēc iespējas ātrāk. Palīdzība ir jāsniedz pēc iespējas ātrāk. Bien. Jā, saka priekšsēdētājs. Godātie kolēģi, Nu, tad vēl precizējums, kas attiec uz šo kavēšanos ar rīcību. Atgādināšos, ka, solda, atgādināšu, ka solidaritātes fonds nav tāds tiešās palīdzības sniegšana upuru, upuriem katastrofās. Nē, tā ir palīdzība, atbalsts, kas tiek kolektīvi sniegt visai šai valsts sistēmai, kas tālāk var palīdzēt, lūk, konkrētiem individi, individiem, kas, lūk, var palīdzēt tad atjaunot tiltus, infrastruktūru un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir tātad kaut kas pilnīgi citādāks. Mēs runājam vienkārši par kopējo valsts slogu atvieglošanu, jo viņi ir tie, kas jau tā tad ir ieguldījuši līdzekļus, lai novērstu katastrofas sekas. Uh, Līdz ar to nu, šis kavējums nebūtu nav tik ilgs un gal galā parlamentam nav nekāda, nekādas jēgas šobrīd sev vainot, tāpēc, ka tas nolicis pārāk lēni. Ja katastrofa notika pagājušajā pavasarī, komisija, tad, kad mums iesniedza dokumentus, iesniedz šos dokumentus priekšlikumu tikai pirms pāris nedēļām, tātad tas nav parlaments, kas ir velti zaudējis un šķērdējis laiku strādājot pie šī dokumenta trešām kārtām. Un te es atbildu uz eh, to, ko teica Surjankungs. Mēs taču visi esam viens prāts, mēs neviens nesam pret solidaritāti. Mēs visi zinām, ka jā, atbalsts ir jā, jānodrošina, tas tā arī pienākas, tas ir likumīgi mūsu draugiem Polijā, Ungārijā, Slovākijā un tā tālāk, visās šajās sešās valstīs. Bet ir ārkārtīgi svarīgi un politiski ārkārtīgi nepieciešami, lai mums ir ļoti pamatīgas debatas par līdzekļiem, mums ir jāpanāk vienošanās ar padomi, uh, trialogā, piemēram, kas, nu, tātad, kas notiks pēc pāris trim dienām. Un tieši šādā veidā mums jādomā par šo radošo risinājumu, jo eh, jāatceras, ka šādā gadījumā šis konkrēt, šī konkrētā iespēja var tik izmantot tikai un vienīgi viena, vienu reizi. Tātad viss, jo pie diviem miljoniem eiro šis, šī iespēja viss ir beigusies cauri, bet atcerēsimies, ka mums ir vajadzīgs debats ar padomu par to, kādā veidā tā interpretē šo politisko vienošanos, kas tika pagājušā gadā pieņemta. Jo, ja mēs uzskatām, ka sākot no tā brīža, kad notiek kaut kāda veida neparedzēta notikuma, tātad katastrofas, ja mēs varam lūk lieliski piemērot šo kopējo deklarāciju, saskaņā ar kuru tika teikts, ka lūk, ja trūkst uh, konkrēto maksājumu uh, eh, apropriecīta, tad tādā gadījumā uh, tiek palielināts, palielināts šis summas, un tātad to izteica, šo pieņēmumu izteica padomu, bet padomu šobrīd, jāsaka, neapliecina, viņi neapstiprina šo sevis doto solījumu, jo, lūk, brīdis ir pienācis, kad pietrūkst šo līdzekļu. Nu, atcerēsimies, kas notiek vidusjūrā, šobrīd pilnīgi noteikti būs vajadzīgi papildus līdzekļi. Es saprotu, ka padomu negrib tērēt papildus līdzekļus, bet būs vajadzīgi šie līdzekļi arī, arī vidusjūras reģionam. Un nu, turklāt mēs pat atcerēsimies arī, ka Japānā traģēdija vēl nebūtu nav noslēgusies. Būs pilnīgi noteikti vēl arī cita veida aicinājumi mums palīdzēt, piemēram, Japānai palīdzēt eh, visiem šo, šo katastrofu upuriem. Un es domāju, ka mums ir jāizmanto šī iespēja, lai mēģinātu uzstāt uz šo politisko vienošanos, kas tika gūta ar padomi, par to, kādā veidā tad mēs risinām situāciju, kad iestājas šādi neparedzēti izdevumu gadījumi. Nu, tas ir mūsu referents ierosinājums, un es domāju, ka tas ir ļoti vietas ierosinājums. Padomas pārstāvi, vai jūs vēlējāties vai kādu papildus komentāru izteikt šajā saistībā? Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Lamasur. Paldies, Lamasur kungs. Es gribētu piebilst, ka Es jau pašā sākumā teicu, ka Ungārijas prezidentūrai ir ļoti svarīgi rīkoties ātri un pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā to laika grafiku, kāds ir mūsu rīcībā. Tas ir, ka uh, komisija iesniedz savu priekšlikumu tikai 14. janvārī, un mums jā, bija jāgaida četras nedēļas. Uh, tad mēs tiešām gribētu tagad pēc iespējas ātrāku risinājumu. Gada pirmajā pusē vienīgais iespējamais risinājums padomes um, budžeta komitejā bija atrast tehnisko risinājumu šai politiskajai problēmai. Un šeit būtu jāņem vērā arī tas, ka finanšu regula liek mums gadījumos, ja ir budžeta korekcijas, tad vispirms uh, veikt pārvietošanu esošā budžeta ietvaros un tikai tad prasīt papildus piešķīrumus. Un tad, tad tas bija vienīgais iespējamais ātrais risinājums. Tas ir izmantot negatīvo rezervi. Tālāk par to, cik bieži var izmantot negatīvās rezerves. Man šķiet, ka šeit svarīgākais ir šis šī summa 200 miljoni. Ja netiek pārsniegts 200 miljonu eiro slieksnis, tad e, šo negatīvo rezervi var izmantot divas vai trīs reizes. Un pirmajā reizē mēs izmantojam šos 180 uh, e, miljonus, e, tātad paliek mums tikai 80, 80 pāri, 120 miljonus. Mēs izmantojam 80, paliek pāri. Paldies! Uh, jā, nu, saprotu, ka tagad visi esam izteikušies. Mēs, protams, negribam kavēt Ungārijas prezidentūru un polijas prezidentūru, bet katrā ziņā vēlamies izbeigt no situācijas, kur mēs kļūstam par tādiem kā ķīlniekiem uh, un netiek skaidrots, kā tad tiek interpretēta šī politiskā deklarācija, kas tika pieņemta pagājušā gada beigās, nu īpaši attiecībā šīm maksājuma apropriācijām 2011. gadā. Nu, tā tad saprotu, ka mēs nebalsosim par devīto punktu. Mēs līdz ar to nebalsosim arī par desmito punktu. Jo, Rēmer, es domāju, ka jums pat nav vairs eh, vajadzīgs stāstīt, ko jūs domājat par šo jautājumu. Līdz ar to mēs varam pāriet pie 11. darba kārtības punkta. Un, ja Hercogs kundze, Hercogs kundze ir šeit, ne, viņa nav atnākus, nu tad, kamēr viņa atmodīsies un ieradīsies, mēs nodosim tālāk vārdu Dominikam Rikē un viņš mums pastāstīs par programmu integrāciju jūrniecības politikas turpmākās izstrādes atbalstam. Jā, šķiet esam saņēmuši arī balsojumu sarakstu, bal, balsošanas sarakstu. Lieliski, tur ir pāris uh, grozījumu. Vai visi ir gatavi balsot? Visiem ir balsošanas kartiņas? Citādi mums būs grūtības. Nu tā tad. Tā tad, Dominika, Rikē ziņojums. Pirmais devītais grozījums. Referents par. Kas par? Paldies. Kas pret? Hartonkungs. Un Remekkungs. Neviens neturs pieņems. Tālāk pirmais, otrais, trešais no Rikē kunga. Vai varam balsot blokā? Jā? Nē, nevaram. Labi, tad pirmais grozījums. Referents par, kas par? Paldies, pret. 3, 4, 5 pret aturs. Neviens neaturs. Pieņemts. Otrais grozījums. Par. Paldies, pret. Sociālisti un zaļie. Atturas. Goja un Hartonkungs. Nu, tā tad vairākums par pieņemts. Trešais. Par. Paldies, pret. Neviens. Atturs. Viens atturs. Pieņemts. Nu, tad nonākam pie pirmā kompromisa. Par. Pret. Hartonkungs atturas. Neviens neaturas. Pieņemts. Līdz ar to turpmākie 4., 10. un 11. grozījums atkrīt. Nonākam pie 5. reģēta un grozījumu. Kas par? Pret? Atturs? Neviens neaturs pieņemts. 12. arī, arī referents grozījums. Kas par? Nes atvainojos. E, referents man te pamāja, ka te ir arī mutiskais grozījums. Referentkungs, vai var pastāstīt, par ko šeit runājam? Jā, priekšādātāji. Tas ir vienkārši precizējums, atsaucoties uz daudzgadu finanšu schēmu. Nu, tātad te tiek runāts par atsauc uz eh, budžeta līnijām un par pieejamiem maksājumiem. Nu, respektīvi, ka te jāsaņem autorizācija no budžeta lemē iestādēm daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Nu, tā tas arī procedūrā paliek. Tātad precizējums. Paldies, saka priekšādātājs, jā, jo pirmajā formulējumā, ko bija izteicis referen, referents, tur eh, tika teikts budžeta nomenklatūra. Bet, nu, jāsaka, ir neliela starpība, jo budžeta nomenklatūra Tātad par to, protams, eh, pārsvarā tiek runāts tieši gada budžeta ietvaros un nevis daudzgadu finanšu schēmas kontekstā. Nu, tātad šis grozījums ar mutisko grozījumu. Kas par? Paldies, pret. Neviens atturas, viens atturējās pieņemts. 13. Greliekundas grozījums, referents par kas par? Pret. Viens pret atturas, neviens neaturas pieņemts. 14. Arī šeit ir mutiskais tāds pats grozījums. Jā, priekšsādātāji. Tas, atstā, tas tieši tāda paša iemesla dēļ piemi, piemetinam klāt vēl vārdus, lūk, atkal vārdus daudzgad finanšu schēmas ietvaros no 2007. līdz 2013. gadam, tātad un arī ne, turklāt ņemot vērā budžeta lemē iestādes lēmumu. Kas ir par šo grozījumu kopā ar mutisko grozījumu? Par? Pret? Viens pret, viens atturs pieņemts. Sastais referenta grozījums, kas par? pret, atturs, neviens nedarbs pieņemts. 15. graliekunas grozījums, referents par, kas par? Paldies, pret, viens pret, atturas, pieņemts ar to pašu vairākumu. 16. referenta grozījums, kas par pret, divi pret atturas, pieņems. 7. referenta grozījums, kas par Paldies pret. Viens pret. Atturas. Neviens neaturas pieņemts. Astotais greliekundas grozījums, kas par? Pret. Atturas. Viens atturējās. Pieņemts. Nu tad gala balsojums tagad, kas par? Paldies. Pret. Viens pret. Atturs. Neviens neaturs. Nu, tā tad gandrīz pilnīgi vienprātīgi pieņemts šis ziņojums, apsveicam referentu Rikai kungu, un līdz ar to mēs viņu atbrīvojam, ja viņam ir, ja viņam ir citas saistības tālāk, kas, protams, nav tik svarīgs, viņš tomēr var doties tās īstenot. Nu, bet līdz ar to mums tālāk ir tas gods mūsu vidū sveikt Hercogs kundze, viņa ir ieradusies, un viņa palīdzēs mums saprast, kas notiek ar balsojumu par šo satelītu navigācijas programmu. Tātad ziņojums. Lūdzu, sameklējiet savus balsošanas sarakstus. Referents kundze, vai jums ir ko teikt? Jā? Uh, thank, thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji, atvainojos, ka kavējos un esmu pateicīga, ka gaidījāt uz mani. Es tikai gribēju pateikties saviem līdz referentiem un it īpaši abatkungam un uh, Genādijam no uh, divām citām politiskajām grupām. Es saprotu, ka galvenais panākums ir tas, ka ir ļoti svarīga e, šī 30 e, e, satelītu konsolidācija un Tad, kad mēs pabeigsim ziņojumu par daudzgadu finanšu struktūru nākotnē, tas arī ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, šķiet, ka Galileo ir uh, veiksmīgs liela mēroga projekts, un varbūt tas varētu kalpot par piemēru citiem liela mēroga uh, projektiem. Liels paldies! Es, mums ir trīs kompromisu grozījumi, tā kā balsošanas saraksts ir salīdzinoši īss, un es ceru, ka mēs saņemsim arī atbalstu no jums un raidīsim skaidru signāls komisijai un padomē. Paldies! Paldies, referents kundzei! Paldies arī visiem, kas devuši savu ieguldījumu lai strādātu pie šiem kompromisu grozījumiem. Tātad ņemu balsojumu sarakstu un lūk, pirmais abadkunga grozījums referents par, kas par? Paldies pret. Viens pret atturas. Viens atturējās. Viens, tikai viens atturējās. Pieņemts. Trešais abadkunga grozījums Referents par kas par? Pret. Viens pret atturas. Trīs atturējās. Zaļie šķiet um, atturējās. Nu, protams, ļoti labi, ka visiem šeit labo lomu viņi nebalso pret, tā tad pieņems. Tālāk trešais pieņems, kā jau teicu, tālāk. Otrais grozījums atkrīt, ceturtais tāpat, un Monikas grozījums arī atkrīt. Sastais arī atkrīt. Nē, man teica, ka, man teica, ka sastais ir atkrīt, tad, ja otrais ir pieņemts, bet par otro mēs nemaz nebalsojam. Nu, tā tad mums jābalto, jābalso par sesto referents par, abada kungu grozījumu, kas par? Paldies pret. Viens pret atturas. Pieņemts. Līdz ar to nonākam pie pirmā kompromisa. Kas par? Paldies, pret. Trīs pret atturs. Neviens neaturs. Pieņemts. Līdz ar to 7., 8., 9. un 10. grozījums atkrīt. Visi piekrītam, jā? Ja? šādai interpretācijai. Lieliski nonākam pie 12. Monikas grozījuma. To sagatavojas Monika, Angelika un Kristians. Referents par? Kas par? Paldies, pret. Viens pret, atturs. Neviens neaturs, pieņemts. 11. Hartung un grozījums līdz ar to atkrīt. 13. grozījums. Te ir arī mutiskas grozījums, ko iesniedz Gerbrandīkungs Un jūs jau redzat, kāds ir šis mutiskais grozījums, vai ne tā? Tas ir jūsu sarakstos. Un man saka, ka Gerbrandī kungs vēlētos vēl piemetināt vienu vārdu šim mutiskajam grozījumam, vai Gerbrandī kungs ir klāt? Jā, jā, jā, viņš ir šeit. Tātad līdz 2011. gada vasarai, kad jaunais daudzgad finanšu uh, plāns tiek ie, ie, ieviests. Paldies priekšādātāji! Es domāju, ka ir skaidrs saprotams, ko es domāju ar šo grozījumu. Labi. Referents par kas par? Pret? Hārtaunkungs? Atturs? Neviens neaturs. Grozījums šādā veidā grozīts tiek pieņemts. Otrais kompromiss. Referents par kas par? Paldies, pret? Viens pret atturs neviens neturs pieņemts. Līdz ar to visi turpmākie līdz pat 20. grozījumam atkrīt. Visi ir viens prāts ar mani šajā gadījumā, jā. Tātad 20. Dominika Rikē grozījums referents par, kas par? Paldies, pret. 4 pret atturs, neviens neturs, pieņemts. Tātad trešais, groz, trešais kompromiss grozījums, kas par? Paldies, pret viens pret atturs pieņemts. 21. Tālāk referents par kas par? Pret. Viens pret atturs. Neviens neaturs. Pieņemts. Nu un tad balsojam gala balsojumā par ziņojumu grozītā veidā, kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturs. Pieņemts pilnīgi vienprātīgi, izņemot vienu balsi. Viens bija pret. Paldies, apsveicam Hercogs kundzi. Līdz ar to tālāk pārējiem pie 13. darba kārtības punkta, tātad 13. un 14. darba kārtības punkta. Tas ir Matēras kundzes ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu izmantošanu. Un jūsu priekšā ir arī balsošanas saraksts. Vismaz man tāds ir pilnīgi noteikti. Un šie tas ir pilnīgi vienāds attiecībā uz abiem. Tas ir tas pats balsošanas saraksts un attiec uz abiem ziņojumiem, vai ne tā? Ļoti labi. Balsojuma saraksts eh, tiek, ja, tas jāizdala arī tautas partijai pilnīgi noteikti, jā. Tātad visi gatavi, lieliski. Vispirms pirmais grozījums. Tu iesniedz Salvaro kungs ar kolēģiem. Referents par kas pat? Paldies pret. Nu, vairāki tādi, jā, kreisi, kreisi noskaņot ir pret. Atturs neviens neturs, bet ar lielu vairākumu šis grozījums tomēr ir pieņemts. Bet tā tad šo pašu autoru otrais iesniegtais grozījums referentē nepatīk. Kas par? Liberāļi. Kas pret? Visi, kas nav liberāļi. Atturs. Trīs atturs. Nu, tātad grozījums, grozījums noraidīts. Trešais šo pašu autoru grozījums referentei atkal patīk. Kas par? Liels vairākums, kas pret? Viens pret atturas, divi bija pret atturas, neviens neaturas pieņemts. Šo pašu autoru ceturtais grozījums, viņi ļoti aktīvi darbojas, referentē šis grozījums nepatīk. Kas par? Liberāļi, kas pret? pretliberāļi atturas, viens atturas, nu, liberāļu sakauti noraidīts. Piektais šo pašu autoru grozījums referenta pret, kas par? Aha, vēl viena grupa pievienojas liberāļiem, kas pret? Vairākums pret atturas, grozījums noraidīts. Tagad balsosim kopā par šiem diviem ziļojumiem šādi grozītiem. Gala balsojums, kas par? Pret? 3 pret, atturas. Šie abi ziņojumi līdz ar to ir pieņemti. Tātad 13. 14. punkts. Apsveicam Matēras kundzi. Līdz ar to tālāk nonākam pie pārvietojumiem. Vai ne tā? Jā. 15. punkts. Lūk, referents kundze, Jedržievskas kundze, došu jums vārdu. Jāsaka, ka situācija ir ļoti viennozīmīga, eh, Šis, šī pārnes ir ļoti svarīga un eh, pēc balso, tas notiek pēc balsojuma parlamentā par eh, globalizācijas fondu. Tā kā aicinu jūs atbalstīt. Nu, protams, tas tikai loģiski. Nu, faktiski ar to pašu vairākumu domāju, ka atbalstīsim. Kas par šo pārvietojumu? Paldies pret. Pa, paldies atturs. Vērtmans kundze atturs. Nu, protams, jā, loģiski pavisam šā tas ir apstiprināts. Sidonija vai ir vēl kādi citi pārvietojumi šā saistībā? Nē, nav. Ļoti labi, Sidonija. Jūs, ir, jūs esat iekonomējis mums laiku balsošanas periodā. Bet vēl nonākam pie vēl viena svarīga pārvietojuma Tas ir saistīts ar pārējām iedaļām, tas ir 16. darba kārtības punkts par ļoti mums zināmu tēmu, protams. Un to te mums var situāciju prezentēt Helga Tripel. Te ir divi pārvietojumi, vai ne tā? Jā, C1 un C2. Helga, vai jūs esat šeit? Helga ir, at, Helga ir atgriezusies lieliski. Helga, vai jūs esat red, gatava mums pastāstīt par šiem pārvietojumiem? Lūdzu. Jā. Ja. Donc sur le point 16, vous avez deux transferts. Tātad es sākšu ar pirmo pārvietojumu. Parlaments C1 30. Um, uh, Spostēnis pārnests uz rezervi. Tas ir pēc lūguma atbrīvot 740 tūkstoši eiro apropriācijas, kas ir saistītas ar uh, pirmo um, sadaļu un tas attiecās uz 30 amata vietām, kas ir uh, pārredzētas uh, parlamentam, un uh, tātad tas ir par šo summu. Lielākā daļa no šīm amata vietām attiecās uz līguma darbiniekiem. Šī summa tika pieprasīta pagājušā gada budžeta procedūras ietvaros, un parlaments lūdz detalizētāku informāciju par uh, Uh, izlietojumu un uh, pār uh, attiecīgo um, amata vai štata vietu pārvietojumu. Šī informācija, papildus informācija tika iesniegta, un tādēļ es lieku uz balsošanu šo pārvietojumu ar pozitīvu rekomendāciju. Paldies! Merci. Paldies, jā, neviens ne, nepieteicās uzstāties. Kas atbalsta šo pār, pārvietojumu, ko ierosinājis mūsu referente? Pret? 3 pret atturs, neviens neaturs. Tātad C1 ir apstiprināts. Tālāk C2 pārvietojums. Helga, lūdzu, jums atkal vārds. Yes, um, Tātad tas ir pārvietojums, kas attiecās uz Eiropas vēstures namu. Mums bija ļoti tādas pretrunīgas debatas par šo jautājumu, un es nolasīšu sagatavoto tekstu. Pārvietojums ir saistīts par 2,5 miljonu eiro atbrīvošanu no rezervas, kas paredzēta Eiropas vēstures ēkai. Eh, šie līdzekļi domāti, lai sagatavotu tehnisko izpēti eh, honorāriem arhitektiem. Eh, tas ir 2,3 miljoni un arhitektu konkursam, ieskaitot arī balvas piešķiršanu, kas ir 0,7 miljoni nosacījumi rezerves atbrī, līdzekļu atbrīvošanai balstās uz kopējo izmaksu aplēsi šī, šai ēkai un mēs mēģināsim piesaistīt arī uh, līdzfinansējumu no citām institūcijām. Pēc debatēm iepriekšējās budžeta grupas sanāksmē uh, tika sniegt papildus informācija par eventuālajām izmaksām, tomēr pēc pagājušā nedēļ, nedēļas koordinātora sanāksmes, kur tika izvirzīt ļoti daudz jautājumu un tīpaši, ka tika aicināts sagatavot uh, biznesa plānu Tika pieprasīta arī, um, tika pieprasīts, lai lēmumu pieņemšanas procedūrā tiktu iesaistīts pēc iespējas vairāk deputātu, un tādēļ es ierosinu atlikt balso, uh, tika ierosināts atlikt balsošanu, jo es nedomāju, ka pēc rezervi atbrīvošanas būs vispār pēc tam iespējams apšaubīt projektu virzīšanu tālāk. Tādēļ tālāks parlamenta debatas uh, varētu likt, uh, teiks, likties nepamatotas. Uh, varbūt paskaidrošu. Atbilstoši finanšu regulai un mūsu vadlīnijām biznesa plāniem ir jābūt pirms tiek uzsākts šāda mēroga projekts. Un es gribētu vēlreiz atkārtot, es neesmu pret šo projektu kā tādu, bet ja mēs to identificējam kā prioritāru projektu, ko mēs finansējam, tad ir jāizvērtē, kāda būs tā ietekme uz nākamajiem budžetiem un jāstāsta, vai mēs esam gatavi samazināt finansējumu citās pozīcijās pozīcijās. Tādēļ man rekomendācija patreiz būtu nebalsot šodien, jo ļoti daudz neskaidrība ir saistīts ar šo projektu, un tādēļ vajadzētu atlikt balsošanu par to, pirms mums nav pilnīga skaidrība par visu. Paldies, referentē, jā, viss ir ļoti skaidrs tagad. Daudz kolēģi ir lūguši vārdu, un pirmais no tiem ir Gorans Ferms. Thank you, Chair. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Mums bija ļoti daudz diskusijas par uh, šo jautājumu mūsu grupā. Protams, viedokļi atšķiras, bet mēs esam nonākusi pie sekojošu secinājumu. Tā kā mēs esam saņēmuši informāciju par izmaksām, domāju, ka vairāk neko mēs papildus nesaņēmsim. Katrā ziņā tagad mums ir vairāk informācijas nekā iepriekš, daudz vairāk. Par partneriem un līdzfinansēšanu ir nepārprotami skaidrs, ka nav iespējams iegūt vēl vairāk informācijas patreiz. Un ja mēs izvirzam nosacījumu, ka ir jāpanāk vienošanos par partneriem, par līdzfinansēšanu, tad, lai panāktu tādu vienošanos, būs vajadzīgi daudzi gadi bet mums būs jāsēdz radušās izmaksas. Tādēļ mēs atbalstām rezerves līdzekļu atbrīvošanu, bet mēs saprotam, ka tas nav galīgais apstiprinājums projektu uzsākšanai. Še Te mēs runājam tikai par sagatavošanas izmaksu sekšanu. Bet, protams, pirms mēs dodām galīgi, teiksim, šo zaļo gaismu projektām. Mums ir nepieciešama papildus informācija, bet es gribētu norādīt, ka tas nav lēmums, ko pieņem tikai birojas vai priekšsēdētāja konference. Tam ir jābūt lēmumam, kas tiek pieņemts demokrātiski un caurskatām. Kā jau mēs ar jums runājām priekšsēdētāja kungs koordinātoru sanāksmē, jūs ierosinājāt eh, veselu rindu jautājumu, kas ir jānoprecizē, pirms mēs varam dot zaļo gaismu šī projekta uzsākšanai. Kā es teicu, mēs pieprasām ieviesām caurskatām procedūru, pieņemot galīgo lēmumu šajā jautājumā. Tātad atbalstam eh, šīs eh, pārvietojuma piešķiršanu. Position. Paldies, jā, jūsu nostāja pilnīgi noteikti kolēģi ir skaidra. Tālāk Portaškungs. Uh, eh, do que eu percebi da informação dada pela colega. Paldies! Es gribētu teikt, ka man nebūtu nav tāda informācija, kāda ir eh, tri, Trupels kundzes rīcībā. Mēs saprotām, ka mēs neesam saņēmuši papildus informāciju, kā mēs to lūdzām. Tādēļ um, arī iepriekš mēs teicām, ka uh, nav iespējams balsot, pamatojoties uz tik trūcīgu informāciju. Bet ir vēl viens iemesls, kādēļ es uzskatu, mums nevajadzētu patreiz balsot par šo jautājumu. Notiek sarunas birojā par to, lai identificētu eventuālos ietaupījumus budžetā. Un es domāju, ka šis ir ļoti labs instruments, kamēr mēs um, nepanāksim vienošanos ar parlamenta uh, biroju. Un tad mm, tam varētu būt vajadzīga vēl viena sanāksme. Es esmu pārliecināts, ka 2,5 miljonus eiro ietaupījumu var viegli panākt. Arton kungs, lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Um, de eerste kosten hiervan uh, zijn 2,5 miljoen. Mēs šeit runājam par 2,5 miljoniem arhitektiem, arhitektu honorāriem. Patiesībā sākotnējās izmaksas, ikgadēji tas maksās 20 miljonus, sākotnējās izmaksas būs 50 miljoni. Es piekrītu Helgai, ka mums nevajadzētu balsot par šo jautājumu šodien, jo es domāju, nav īstais brīdis un vieta to darīt. Bez tā man šķiet, tā ir privāta iniciatīva. Merci, mon cher. Paldies, skatoties kolēģi, jā. Tālāk Saldors Garīga. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, manuprāt, mums ir pietiekami daudz papildus informācijas Es saņēmu to lūk jau 14. martā. Tātad tiek mums pastāstīts par projektu izstrādes posmu, par īstenošanas posmu attīst un par to, kāpēc nevar uzsākt līdzfinansējumu jau šobrīd. Nu, varbūt mums budžeta komiteja kaut kas no tā viss nepatīk, bet fakts tāds, ka esam saņēmuši lūk sadalījumu par operatīviem izmaksām, tātad eh, darbinieku izmaksām un tam līdzīgi izdevumi visi šie mums ir iesniegti. Nu, protams, ka mēs vienmēr varam prasīt atkal un atkal vēl vairāk informācijas, bet es nedomāju, ka vēl plašāka informācija mums šobrīd daudz ko varētu līdzēt lēmumu pieņemšanā. Mums kā budžeta komitejai jāpieņem, mēs taču esam jau pieņēmuši iespēju lēmumu atbrīvot šo rezervi, nu tā, lai sāktu maksāt lūk arhitektiem viņu uh, honorārus un tam līdzīgi, un tiem domāju, ka tie ir procedurāli raugoties uz šo jautājumu, varētu runāt par tādu gala lēmumu, tā lai varam izvairīties no visādi šāda veida kavējumiem un uh, neauglīgām diskusijām katru reizi, kad atkal sastopamies. Parlamentu politiskajiem lēmumam jābūt ļoti pārskatāmam visās politiskajās grupās un plenārsēdē, ja nepieciešams. Bet kas attiec uz tehniskajiem resursiem, nu, re, pro, tehnisko procedūru, lūk, rezervi atbrīvošana, tad šajā gadījumā mēs vienkārši ņemam vērā ko, inf to informāciju, kas mums nosūtīta 14. martā. Es domāju, ka mana politiskā grupa pilnībā atbalsta šīs rezervas atbrīvošanu. Tālāk Fernandeša kungs. Eh, es izteikšos īsi vēl jau vairāk tādēļ, ka es eh, pilnībā piekrītu mūsu koordinātāram. Jāsaka, ka mums jau ir bijusi pieredze ar līdzīgiem projektiem, tas nav nekas jauns, un neuzsāksim atkal eh, veco, vecās brūces uzplēšanu. Un katrā ziņā mūsu rīcībā ir visa informācija, ko mēs pieprasījām, uh, Eh, lietas jau ir uzsāktas, un es domāju, mums ir pamats atbrīvot līdzekļus. Paldies, paldies, dārgais kolēģi! Well, Anna Jensen tālāk. Paldies priekšādātāji. Nu jā, šīs divas lielās grupas atbalsta balsojumu šodien, nu tad, protams, to arī darīsim. Es tikai varu no savas puses teikt, ka mūsu grupā ir vairāki deputāti, kas īsti nav droši par visu šo projektu. Un eh, sociālisti arī ieņem tādu atturīgu pozīciju, sakot, ka process nav bijis gan pārskatāms. Mans viedoklis ir tāds, ka nu, šī diena vēl būtu nav tā gala kauja. Mums būs 2012. gada budžets, un mums būs ļoti daudz vēl iespēju šo projektu apspriest, par to diskutēt, un tāpēc var tikai ieteikt prezidijiem tomēr iesaistīt budžeta komiteju tajā brīdī, kad viņi mm, turpinās īstenot šo procedūru. Bet es domāju, ka tad mēs acīm redzot varētu balsot tomēr šodien par šīs rezervas atbildēšanu. Jā, jā, jūs sakāt, lūk, šī diena nav, nav šīs dienas beigas, un arī rīt vēl būs diena, jā, turpina priekšsādātājs, izmantojot gan angļu, gan vācu valodas. Lieliski. Ābādi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu varbūt izteikt tādu oriģinālu nostāju no savas, savā grupā, vismaz esmu uh, atšķirīgs ar šo. Man ir vairāk apsvērumu šā saistībā, kas man nedaudz satrauc, kad runāju par šīs rezervas atbalstošanu, pirma, atbrīvošanu pirmām kārtām. Mēs taču esam budžeta komiteja, kas, eh, zināmā mērā, tomēr ir tādā kā ķīlnieka situācijā no prezidija puses. Viņi mūs tā, tā pakļaut tādā kā šantāžai. Es, es domāju, ka šis process nav pieņemams, te trūkst pārskatāmības, trūkst efektivitātes, un man ārkārtīgi tiešām žēl par to. Otra lieta, kas man uztrauc, ir brīdis, kad pieņemu šo lēmumu. Nu, es saprotu, ka neviens idejas, ka nav pret šo vēstures namu. Uh, un uh, zinu, ka dažādi pazīstami Eiropas deputāti to atbalsta, bet es vienkārši domāju, vai ir īstais brīdis šobrīd krīzes apstākļos, spēcīgas krīzes apstākļos, nosūtīt šādu politisko vēstu mūsu pilsoņiem. Un trešais, kas man arī liekas eh, satraucoši, ir šie izdevumi, izmaksas vai mēs varam investēt šajā projektā tik daudz. Es saprotu, ka projekts ir interesants. Un es vienkārši domāju, kā tad tas notiks 15 miljoni gadā, lai šāds nams varētu pastāvēt uh, budžeta kontekstā, tas nozīmē to, ka man jāuzdod jautājums gan budžeta kontekstā, gan politiskā kontekstā. Nu, respektīvi, pirms mēs balsojam par šīs rezerves atbrīvošanu, es tomēr gribētu, lai mēs vēl varam kopā pastrādāt, parunāt par šiem jautājumiem un vajadzētu domāt par to, kā šos izdevumus sadalīt. Es nesaprotu, kāpēc gan tikai Eiropas parlamentam vienīgajiem vajadzētu sekt šos izdevumus, kas galu galā būs saistīts ar projektu un pasākumu, kas nāks par labu visām Eiropas iestādēm uh, es domāju, ka pārējiem iestādēm arī jāuzņem savu izdevumu daļu, un uh, tas būtu jāparedz, ka domājam par šiem izdevumiem. Un otram kārtam te nerunājam ne tikai par informācijas pieprasīšanu, nē, runājam par izdevumu dalījumu starp iestādēm. Nu, tātad tāds ir mans viedoklis. Un uh, tikai tad, kad saņemšu informāciju par šo izdevumu sadalīšanu, varu tālāk teikt, kāds ir mans gala balsojums. Tālāk Bokraškungs lūdzu. I agree with the... Piekrītu Salvadoram un arī referentam Nē, nevis referentam, bet Fernandeša kungam par to, ka mums ir pietiekami daudz informācijas, taču ne par to vēlējos runāt. Es negribu saņemt vairāk informācijas. Ir daudz citu loģisku argumentu, kāpēc mums vajadzētu atlikt balsojumu. Tieši tāpēc es pilnībā atbalstu Helgu Tripeli. Vienu argumentu jau pieminēja, proti procedūra ir bijusi necauredzama. To mēs varētu pārvarēt, ar to mēs varētu tikt galā. Nākamais ir struktūrālais budžets. Kāpēc mums vajadzētu balsot par vienu daļu, par vienu no sadaļām, kamēr visas pārējās vēl ar vienu tiek apspriestas birojā? Taču pats svarīgākais ir tas, ka mēs nevarēsim apstādināt šos procesus tik līdz kā mēs būsim um, palaiduši vaļā šīs rezerves. Tāpēc ir ļoti svarīgi atcerēties, ko teica Helga Tripelē un Portaškungs. Es atbalstu balsojumu atlikšanu. Paldies, godātais kolēģi! Izabela Durāna. Arī viņa tā tad varētu mazliet pievērsties mums. Turklāt viņa ir prezidija locekli. Jā, esmu prezidija locekli un tieši šādā ar šādu perspektīvu arī runāšu. Es teikšu, ka es saprotu mūsu referenci paustajiem konstatējumiem, respektīvi nesam saņēmuši visas garantijas, nenoliedzam, ir ļoti daudz, bet ne visas. Turklāt piekrīt šiem secinājumiem. Uh, ka tiek teicis, ka šodien mēs tomēr vēl nevaram eh, nobloķēt procesa sākumu, kam it kā vēlamies sekot. Nē, šis ir tāds sākuma solis, eh, pētījums solis, kur mēs vispār izmeklēsim iespējas, kā nodrošināt līdzfinansējumu no citām iestādēm un tā tālāk. Es domāju, ka referenti ļoti pareizi pateica, ka visi, protams, pamatos, pašos pamatos konceptuāli atbalsta šo, šo projektu. Uh, Bet, nu, jā, šeit, protams, balsojums ir nedaudz citādāks, tas vairs nav par konceptuālo atbalstu, un, protams, tiek paustas zināmas bažas par to, kā tas atsauksies uz budžetu, bet kopumā, es domāju, tas ir pirmais solis, ko nedrīkstam bloķēt. Paldies, Izabela, tālāk Monika Holmajer. Um, Priekšsēdētāji, godāmie kolēģi, un dažkārt es uh, nedaudz brīnos par šo vārdu caurdzamību. Esmu uh, redzējusi daudz dažādu ēku projektu, un ļoti reti esmu sastapusi tādu projektu, kur tik daudz deputātu no visām politiskajām grupām Eiropas parlamentā vēlētos piedalīties. Un tāds ir šis projekts. Tāpēc es uh, domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt vārda caurzemība definīciju. Uh, Esmu redzējusi daudzus deputātus no daudzām politiskajām grupām, kas ir pilnībā piedalījušies šajā procedūrā. Es īsti nezinu, vai varētu vēl vairāk piedalīties šādā procedūrā. Šis ir projekts, kurā ir piedalījušies visvairāk deputātu. Esmu reti pieredzējusi tādus projektus, kur tik precīzi būtu ievērotas visas procedūras ar visiem konkursiem un ar visām pieteikšanās procedūrām. Tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu padomāt šo, par šo vārdu caurdzmība. Ja mēs vēlamies, lai nākotnē komisija piedalītos šādos procesos, tad es domāju, ka mums vajadzētu arī runāt ar komisiju, lai komisija mums piekristu. Mums vajadzētu par to spriest, jo galu galā komisijai vajadzētu iesaistīt un tai vajadzētu sadarboties ar mums. Mums ir jādomā arī par Briseles pilsētas iesaistīšanu, jo galu galā Briseles pilsētā vajadzēs pildīt vairākus uzdevumus, kas ir būtiski uh, Eiropas pilsoņiem un uh, Eiropas Savienības vēsturē pēc otrā pasaules ka kara. Pašlaik uh, uh Briseles pilsēta un uh, Bēļģijas valsts uh, saskarās ar uh, lielām finansiālām problēmām. Protams, mēs par to varētu uh, diskutēt, taču es uzskatu, ka ja mēs veidojam šādu Eiropas vēstures māju, tad mums būtu jāpanāk vienošanās starp komisiju un parlamentu. Galu galā ar komisiju vajadzēs spriest par ilgtermiņa izmaksām, mums vajadzēs domāt par to, kā rast kopīgus risinājumus. Uh, Es uzskatu, ka eh, problemā, problēma ir tajā, ka 27 eh, eh, valstis gribēs balsot un mums vajadzēs panākt vienprātību. Es domāju, ka tādā veidā mēs varētu šo projektu aizkavēt. Es tāpēc arī gribētu lūgt, lai mēs neradītu tādu iespēju uz ārpusi, ka it kā tas ir bijis tāds slepens rīkojums. Nebija šeit runa par nekādiem slepeniem rīkojumiem, jo viss notika ļoti atklāti. Es domāju, ka visiem vajadzētu to saprast, un galu galā tik daudz bija iesaistīti šajos procesos. Mums, protams, ir jādomā par finanšu resursu ierobežošanu, mēs nedrīkstam. Uh, izšķērdēt līdzekļus, mums ir vajadzīgi paziņojumi ar visiem datiem un, un cipariem, mums ir uh, jādomā par izmaksu sadalījumu tādā loģiskā un saprātīgā veidā. Taču nevar šeit sūdzēties par to, ka neviens nezina, kas īsti ir Eiropas Savienība. Šeit ir runa par projektu, kas ļaus miljoniem cilvēku labāk skaidrot mūsu vēsturei. Ir arī daudz apmeklētāju Eiropas parlamentā, un bieži vien tiek minēts, ka it kā šī procedūra bija necārdzama, bet tā gluži nebija. Paldies, Monika Vertmans kundze tālāk. Jā, tanka šun. Paldies. Es vēlējos eh, piebilst tikai divas lietas. Galu galā mums ir eh, jāuzņemas atbildība, un, protams, ir vajadzīgs arī biznesa plāns. Es uzskatu, ka mājas nozīme visiem ir skaidra. Mums ir jāturpina izglītot mūsu pilsoņi. Bet ņemot vērā izmaksas, kas pašlaik tiek minētas, Es gribētu lūgt vairāk informācijas, precīzāku informāciju. Jā, kolēģi saka, ka procedūra ir caurredzama, bet esmu redzējusi vairākus projektus gan uh, savā valstī, gan arī daudzās kaimiņu valstīs, kur ir runa par konkrētām summām, bet pēc tam viss uh, iziet no kontroles un izmaksas ir daudz lielākas. Tieši tāpēc es gribētu saņemt precīzāku informāciju. Rikai. Rikai kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es arī gribēju izteikt pāris piezīmes, jo savā iepriekšējā, manā iepriekšējā pieredzē man ir izdevies, esmu vadījis divus ļoti svarīgus projektus, esmu tāpat vadījis arī zināmas iestādes. Un pirmā piezīme gribētu teikt, ka mums ir gana informācija. Nevar teikt, ka mums nav informācijas. Esam saņēmuši informāciju, mums ir arī parādīts, kāda būs darbības budžets un tam līdzīgi. Nu, Protams, jā, varam gaidīt, ka būs apmēram, nu, par nedaudz pārsniegts izdevumu, tā tas vienmēr var gadīties. Bet, nu, tā tā realitāte ir otrām kārtām. Atceļot šo rezervi, tātad atbrīvot šo rezervi, mēs nebūtu mm, vēl nepieņemam gala lēmumu. Mums vēl būs jāatrodas, jā, jāatgriež pie budžeta līdzekļu piešķiršanas Bet, nu, zināmā mērā tomēr esam pieņēmuši lēmumu par šī projekta īstenošanu. Un šāda tīpa projektiem e, veidojot, veidot partneru, meklēt partnerus pēc tam, kad tie ir jau uzsākti, nu, es nezinu, vai tas tā var izdoties. Nekad neesmu redzējis, ka pēc projekta izsākšanas tikai pēc tam kāds ekspost mēģina piesaistīt finansējumu. Tas ir jādara jau pašā sākumā. Un Un jāsaka, pašreizējā izpildījumā šis e, budžets, darbības budžets ir vienkārši smieklīgs. Vairāk kā 15 miljoni gadā tas ir ārkārtīgi daudz. Tas man liekas pilnīgi nepamatots. Esmu ļoti pārsteigts par šiem skaitļiem. Tāpēc es nezinu, vai varam apstiprināt šāda veida izdevumus. Nu, es vienkārši gribu teikt, ka informācija mums ir, iznāk mēs finansēsim to visu vieni paši, un turklāt tas būs ārkārtīgi dārgs projekts. Tas man jāsaka jums uzreiz. Es neesmu nekad redzējis šādu darbības budžetu, kas būtu tik vaiprātīgi lielos apmēros izteikts. Paldies, saka priekšādātājs Inga Grēsla lūdzu. Jā, vielen dank. Paldies. Es vēlējos teikt, ka šodien pirmo reizi tika runāts par eksploatācijas izmaksām. Tātad te ir runa par 15-14 miljoniem eiro Manuprāt, tas ir jauns eh, skaitlis. Varbūt mēs varētu samazināt šos izdevumus. Ja mēs paskatāmies, kādas prominentas eh, personālijas eh, šeit strādā valdē, tad es domāju, ka mums vajadzētu pārdomāt, kāda tad ir šī situācija. Manuprāt, izmaksas vajadzētu samazināt. Ja mums uh, vajadzēs eh, finansēt to vieniem pašiem, tad kā tad tas izskatīsies, kā tas eh, būs iespējams no parlamenta budžeta? Un pēdējais runātājs Gorans Ferms. For... Es atvainojos, ka es eh, lūdzu vārdu otru reizi, bet tika izteikt vairāki komentāri, kas, manuprāt, ir jāpaskaidro. Pirmkārt, Bokroškungs. Viņš uzdod jautājumu, kāpēc mums ir jāskata šis jautājums atsevišķi no visiem pārējiem jautājumiem. Uh, um, birojā. Tātad te ir runa par 2011. gada budžetu, nevis 2012. gada budžetu. Tā ir rezerve, nekas cits. Es domāju, ka mums vajadzētu atcerēties, ka šīs izmaksas, ko mēs pašlaik sēdzām, ir vajadzīgās izmaksas, lai saņemtu informāciju, ko esam lūguši. Mēs nebūtu varējuši saņemt informāciju par to, kā projekts izskatīsies, kādas būs izmaksas, ja uh, E, arhitekti nebūtu paveikuši savu darbu. Tātad mums ir jāsaka šīs izmaksas, lai saņemtu vajadzīgo informāciju, taču pašlaik ir tikai sagatavošanās posms. Rikēkungs, nav veikti nekādi darbi pie ēkām, tie ir vienkārši arhitektūras izdevumi, par ko mēs šeit runājam. Par caurdzamību Holmēra kundzei un Abata kungam. Es uzskatu, ka pati svarīgākā prasība ir šāda. Tie, kuri ir pret varētu iesniegt grozījumus pret un arī balsot par to. Tas nevar tikt darīts priekšsēdētāju konferencē vai birojā. Ir jābūt iespēja iesniegt grozījumus pret un jābūt iespēja arī par tiem nobalsot. Tāda būtu mana prasība. Uzskatu, ka ir vairākas lietas, kas mums būtu vēl jāpieprasa no šī projekta pirms pieņemsim lēmumu par 2012. gada budžetu. Tāpēc uzskatu, ka nevajag izveidot budžeta līniju budžeta projektā. Mums vajadzētu gaidīt līdz šī gada rudenim, lai mēs varētu nobalsot par šo budžeta līniju tās izveidi un pieņemšanu. Jā, daudz vēl prasa vārdu. Ir tādi, kas jau ir runājušies, ierosinātu tomēr šīs debatas neizvērst plašumā, bet vienkārši balsot par visu šo jautājumu. Atgādināšu, ko teica Gorans Ferms un kāds ir arī mans priekšlikums to izteica koordinātoru sanāksmē. Kā Gorans jau nu pat teica, mēs nerunājam par 2012. gadu budžetu, mēs runājam šobrīd par 2011. gada budžeta izpildi. Balsojot par 2011. gada budžetu, mēs principiāli jau pieņēmām šo domu, bet mēs noteicām rezervi Un lūk, te bija lūk teikts, ka mēs šo rezervi atbrīvosim tajā brīdī, kad saņemsim papildus informāciju. Un lūk, papildus informāciju esam saņēmuši. Būtu tikai ārkārtīgi loģiski, ja mēs attiecīgi šo rezervu tagad atceltu. Tāpat laikā ļoti daudz deputātu, nu, vienalga vai savu grupu vārdā, vai paši savā vārdā, uh, ir joprojām uh, gatavi uzdot ļoti daudz jautājumus, viņiem ir šaubas un reizēm arī pretestība pret šo projektu kā tādu un projektu būtību. Bet šobrīd es gribētu nodot balsojumam šo pārvietojumu. Referenti ir pret. Nu, mēs balsojam rezultātu, vienkārši redzēsim, vai ir vairākums par vai vairākums pret. Ja vairākums pret, lūk, visas debats līdz ar to ir izbeigts. Ja vairākums būs par, tad tādā gadījumā priekšlikums eh, mans ir sakojošs. Mēs atbrīvojam rezervi, mēs tāpat laikā paskaidrojam, kāpēc to darām, nu, Pasak, izsakām arī kādi nosacījumi, tātad eh, kāds bija šis informācijas pieprasīšanas nosacījums, un vienlaicīgi sakām, ka lūk, tas vēl nekur nenozīmē, ka mēs tāpat laikā vēl nesakām, ka mēs pilnīgi noteikti 2012. gadā nodrošināsim tālākus līdzekļus vai turpmākajam šim projektam. Nē. Eh, Dominika teica, ka lūk, it kā ja mēs dodam, prie, dodam jāvārdu jau izpētes darbiem, tad mēs dodam jāvārdu visam projektam. Nē, tā nav. Mēs šajā konkrētajā periodā, eh, nu, piemēram, pirms, divis, pirms diviem gadiem, vai tad kāds būtu domājis, ka, piemēram, eh, valdības lems par to, ka ierēģu algas tiek samazināts. Tas ir, mēs vienkārši dzīvojam tādā ļoti īpašā periodā, kad var notikt viskaut kas. Un tāpēc tādā gadījumā mēs rīkamies ļoti atbilstīgi. Mēs lūk arī pasakām, ka esam saņēmuši informāciju un pēc viedokļu apmaiņas, mums ir bijis ļoti plaša viedokļa apmaiņa ar Hans Gertu Poteringu, kas pārstāv šo projektu un ģenerālsekretāru, mēs varam rezervi atbrīvot, bet, kā jau teicu, tas līdz ar to nenosaka mūsu tālāko lēmumu. Un mūsu tālākais lēmums un nostāja būs atkarīga no trījiem punktiem. Pirmām kārtām no, no šī projekta satura un izklāsta. Un tieši te sāksies parlamenta īstā aktivitāte, jo te mēs runāsim arī par apmeklētāju centru, jo, ja mēs finansējam šo iestādi, tad, ja mēs to daram no parlamenta eh, līdzakļiem, tad mums ir jāveido šī saikne ar apmeklētāju biroju otrām kārtām. Tātad, kas notiek lēmumu pieņemšanas procesā, vārds pārskatāmība vai šīs pārskatāmības trūkums, nu, tas tika te arī šeit apsvērts. Pateicoties budžeta komitejas darbam, mēs visi zinām, ka šis budžeta komitejas darbs ir publisks. Visi var sekot līdz, līdz ar to, šis, no, šis process ir pārskatāms. Bet ir procedurāli, protams, ir parlamenta iekšējie lēmumi bet ne budžeta komitejas lēmumi. Un tātad lēmumu pieņemšanas process varbūt acīm redzot nav šobrīd pietiekami pārskatāms parlamenta iekšienē, ja, no, jo no vienas puses ir prezidijs, kas lūk strādā pie, pie šiem darbiem, un tas notiek aizslēgtām durvīm. Šie lēmumi tiek pieņemti aizslēgtām durvīm, un lūk budžeta komiteja. Un mūsu debats savukārt ir publiskas un visiem pieejamas. Bet nu, mums, mēs jūtam acīm redzot nepieciešamību vēl pēc tādas papildus ekspertīzes parlamentu iekšēnē no, no tādiem e, cilvēkiem, kas varētu labāk par mums varbūt izvērtēt par šī, šo, par šī projekta kvalitāti, kvalitāti gan vēsturiski, gan kulturāli, e, gan visādās citās jomās. Nu, parasti budžeta komitejas loma ir vienkārši reaģēt uz šādu ekspertu viedokli, pamatojoties uz analīzi, un politiku, ko tad īsteno kāda cita parlamentārā komiteja. Jo mēs lemjam par finanšu līdzekļiem, par, lī, par resursiem, un ja šādas analīzes nav, ja šī papildinātais elements šeit nepastāv, tad visa situācija ir pilnīgi nelīdzsvarot. Un tieši tāpēc šis otrais punkts nosacījums būtu tāds, ka mēs prasam, lai tiek izveidot lēmu pieņemšanas procedūra, kuras pamatā būtu mūsu juridiskā dienesta analīze. Tā, lai mēs esam droši, esam pārliecināti, ka mēs varam uzlabot pašreizēju situāciju visa projekta gaitā, ka varam būt droši, ja projekts turpinās, ka visa projekta gaitā tiks pieņemti juridiski pamatot, politiski nevainojami lēmumi. Un trešais nosacījums, protams, tādā gadījumā ir tas, ka sākot ar 2012. gadu, tieši tā kā tas bija arī 2011. gadā, maksājumi, kas tiks eh, paredzēti vēstures namam, tiks pilnā mērā saskaņoti ar pamatnostādnēm, visām tām virzībām, par ko mēs strādājam, visiem budžeta apjomiem, visiem izdevumu griestiem, ko mēs esam paredzējuši 2012. gadam un turpmākajiem gadiem. Un īpaši nākamajos gados uzsvarot to punktu, ko lūk pieminēja arī Rikē kungs, ka uh, Mēs šobrīd neredzam, eh, kāpēc tikai, eh, kāpēc eh, šeit parlamentā mums būtu, piemēram, tieši jāņem vērā tieši šādas darbības izmaksas, operatīvās izmaksas projekta ietvaros. Nu tātad, tāds ir mans priekšlikums. Ja budžeta komiteja atceļ šo rezervi, atbrīvo šo rezervi 2011. gadam, mēs tāpat laikā jau iepriekš, jau šajā brīdī ļoti pārskatāmā veidā un juridiski skaidri nākam klajā ar šiem nosacījumiem, to par to informējam prezidiju. Un šie ir trīs, manuprāt, ļoti kategoriski nosacījumi, no kā būs atkarīga mūsu turpmākā nostāja. Un visu šos nosacījumus es varu iekļaut, uzrakstīt vēstulē, parakstīt to, nosūtīt tātad no budžeta komitejas prezidijam, bet vairāk neko mēs izdarīt nevaram. Mēs nevaram iesniegt to kā grozījumu kaut kādā rezolūcijā nākamgad par 2012. gadu projektu, jo par to nesam vēl lēmuši. Šeit runa tikai par 2011. gadu budžetu. Nu, un pēc tam, pēc tam, tālāk mēs varam balsot plenārsēdē, jā. Es domāju, tādā gadījumā mēs būsim nodrošinājuši pilnu paskatāmību procesam, vai ne tā, kolēģi? Nu, tātad debatas neatsāksim vairs par šo jautājumu. Mans ierosinājums ir tāds. Balsojam, balsojam par rezerves atbrīvošanu. Referenti ir pret. Kas ir par rezerves atbrīvošanu? Paldies! Pret! Vairākums par, bet tomēr drošības pēc pārbaudīsim elektroniski. Vai man arī ir tiesības balsot? Hartonkungs, ko jūs gribējāt teikt? Tas ir procesāls jautājums priekšādātāja. Vai jūs gribat balsot? Bent u persoonlijk voornemens te gaan stemmen? Jūs gribat, lai mēs tēt balsot? Jūs man uzdodat šo jautājumu? Protams, es esmu paredzējis balsot, ja vien man kāds to ļaus. Jā, protams, jums ir tiesības balsot par šo priekšlikumu, taču jūs esat iesaistīts eh, šajā pasākumā, jums šeit ir savas intereses, tāpēc es gribētu, lai jūs atturētos no šī balsojuma. <laughs> Godātais kolēģi. Protams, ka mani inter... es esmu ieinteresēts, bet kādā veidā, kā tam man ir šeit personālā interese, paskaidrojiet. Tas kan ik heel eenvoudig uitleggen in het eh, House of European History. Nu, pavisam vienkārši. Uh, Eiropas vēstures eh, mājā otrajā pielikumā šajā projektā jūs esat pieminēts kā eh, viens no, kā viens no valdes locekļiem. Oui. Alors. Jā. Paldies par šo piezīmi. Nē, tiešām paldies Artom kungam taisnība. Un tas ļoti labi parāda tās bāžas, kas mums budžeta komitējā šeit pastāv Un kas ir saistīts ar šī lēmuma pieņemšanu pārskatāmību? Jo ir, lūk, ir prezidijas virkni dažādu orgānu, nu, administratīvu struktūru, nu, zinātniskās orientācijas dienas un tam līdzīgi. Un es šeit darbojos kā budžeta komitejas priekšādātājs, nevis kā Alans Lamasūrs. Un budžeta komitejas priekšādātājs, protams, ir iesaistīts visas informācijas pieņemšanas procedūrā. Tā ir pārskatāmība. Bet, protams, ka rodas problēma. Būtu labāk, ja būtu labāk šeit būtu kāds, piemēram, no kultūras komitejas vai no kādas citas komitejas. Par to es arī runāju. Doris Pāka, piemēram, kas šeit ir klāta. Ja, ja mēs saņemsim šo juridisko padomu, ja budžeta komiteja uzskatīs, ka nevienam no budžeta komitejas locekļiem nevajadzētu būt klāt šajā administratīvajā pārvaldē, tad tādā gadījumā eh, nodošu to visu jūsu ziņā. Es tieši tāpat kā mans priekšgājējs nesmu gatavs no visa tā atteikties. Te pieminēšu vēl vienu punktu. Tas jau nav tāds daudznacionāls administratīvā, administratīvā padoma. Mēs runājam par tādu uh, cita veida administratīvu dienestu. Man faktiski nav nekāda darīšanas gar to šobrīd vēl. Es pat atklāti sakot, vienā brīdī pat, nu, es nezinu, vai pat man patiktu, ja kādā muzeja zālē pēkšņi izstādīts arī mans vārds. Man nav nekādas personīgas intereses šajā gadījumā. Nu, dien. Bet, ja kādam ir kaut kas pret to, es pilnīgi noteikti varu arī atturēties no balsojuma. Tālūk. Labi, kolēģi. Tātad, elektroniskais balsojums, es nepiedalos šajā balsojumā. Nu, vienkārši, lai uzklausītu Hartong kunga priekšlikumu. Sākam balsot. Es nebalsoju. 33 votants, 34 votants, il manque. Vēl trūkst, vēl trūkst, vēl divi nav nobalsojuši. 35 nu ir nobalsojuši. Kā, kādam nav kartas, ne viss ir kārtībā. Godmaņa kungam atradās arī kartiņa lieliski. Godmaņa kungs arī balsos, ir jau nobalsojis lieliski. Un tā tad 21 par, 12 pret, un līdz ar to rezerve ir atcelta, atbrīvota. Paldies, eh, godātie deputāti, tas tiešām bija lieliski. Un tā tad tālāk. Mirklīti vēl, kolēģi, mirklīti vēl, kas attiec uz tālāko darbu. Esmu gatavs tātad sagatavot vēstuli, kurā izklāstu lūk visus šos nosacījumus, pie kuriem mēs atbrīvojām rezervu. Bet te vēršos pie jums. Ja koordinātori ir ar mieru, tad mēs varētu sagatavot arī grozījumu nākamā nedēļā pieņemās rezolūcijas projektam. Un varbūt tas būtu tas pats labākais risinājums. Un tad grupas man varētu pastāstīt, kā viņas to vēlas formulēt, un vai viņas vēlas, lai es kā komitejas priekšsādātājs nosūtu vēstuli, vai viņas tomēr labāk dotu priekšroku šādam grozījumam. Nu, un tādā gadījumā šis teksts nāk no vairākām grupām, jūs pie tā strādāt, un tas būtu tātad grozījums mūsu Fernandeša kunga sagatavotajā rezolūcijas projektā. Paldies, kolēģi! Līdz ar to varam atsākt debates atsākt debatas, ko vakar pārtraucām un ko aizsākām vakar jau. Tātad par to, kas šobrīd notiek ar finanšu noteikumiem. Tas bija Ingeborgas Grēslas ziņojums. Mums nebija laika vakar debats pabeigt, debats ļoti interesanti aizsākās, bija Gajer kungu uzstāšanās vakar, eh, bija Citi kolēģi, kas lūdz vārdu, bet es redzu, ka viens no tiem nav nemaz klāt šobrīd. Vai ir citi, kas vēlas vēl izteikties par šo finanšu, finanšu noteikumiem? Nē, nav neviena. Ļoti labi. Inga, Vai tu vēlies tad uzstāties un reaģēt uz to, ko teica vakar Gairkungs, un varbūt tu varētu mums pastāstīt arī, kas norisināsies tālāk šī darba kontekstā, budžeta komitejā, kā notiks sadarbība ar citām iestādēm un tam līdzīgi. Lūdzu, Inga. Jā, Un, diemžēl šīs diskusijas tika pārtrauktas. Manuprāt, Džeims arī gribēja izteikties. Es mm, būtu noteikti interesēta viņa viedoklī, bet nu, situācija ir tāda, kā tā ir. Gaira kungam es varētu teikt, ka pēc eh, budžeta regulas pārmaiņām un arī pēc lielajām izmaiņām, ko eh, budžeta kontrolas komiteja vēlējās ieviest eh, šajās, šajos noteikumos, tad, kad atkal viss tas izgāzās, tieši tāpēc, ka dalību valstīs būtu atšķirīgi noteikumi un noteikumi būtu atšķirīgi arī attiecībā uz nozarēm, tad uh, ir jāatcerās, ka Eiropas komisija pastāv ne tikai kā komisija, bet tur ir arī daudz ģenerāla direktorātu, un katrs no tiem dara, ko tas vēlas. Un uh, tieši tāpēc nav nemaz vienkārši visus šos noteikumus padarīt vienotus. Es uh, domāju, ka nekas nemainīsies, kamēr nebūsim izdarījuši izmaiņas, kamēr nebūsim atrisinājuši vislielāko problēmu. Mums ir jānodrošina, lai finansēm būtu tikai viens eh, likumu kopums. Mums ir vajadzīgas vienotas eh, budžeta tiesības. Visā Eiropas Savienībā ir vajadzīgas vienotas eh, budžeta tiesības, tāds likuma kopums, kas attiektos arī uz katru dalību valsti. Mums ir jādara tas, kas ir bijis vajadzīgs jau sen. Ir jāatcerās, ka ir jānosaka tādi Eiropas noteikumi, kas būtu visiem saistoši. Ir jāatcerās, ka tieši naudas jomā un uh, naudas izdošanas jomā Eiropa ir visciešāk saistīta, visas valstis ir visciešāk saistītas, bet mēs, diemžēl, neuzdrīkstamies šeit pieņemt vienotus noteikumus. Es būtu ļoti pateicīga, ja uh, visi te iesaistītos. Budžeta ģenerāldirekcijai vajadzētu izveidot darba grupu, kas strādātu pie šādām vienotām Eiropas budžeta tiesībām. Šajā darba grupā vajadzētu iesaistīt arī visas dalībvalstis, un cik es esmu sapratusi, tad eh, tās ir arī izteikušas eh, gatavību piedalīties. Mums ir vajadzīgs šāds vienots likuma kopums, un tad mēs eh, varētu arī stāties pretī grūtībām, ar ko mēs saskaramies, tāpēc, ka naudas izdošanas jomā pastāv ļoti liela birokrātija. Pastāv arī dažādas interpretācijas iespējas, ir dažādi noteikumi, ir vadlīnijas, ir rokas grāmatas, un viss tas mums izmaksā ļoti daudz naudas, jo tā ir milzīga administrācija, un diemžēl nekas nemainīsies, kamēr mēs netiksim ar šo lielo problēmu galā. Mums ir patiešām vajadzīgas vienotas Eiropas budžeta tiesības. Paldies, saka priekšādātājs. Nu, šeit ir arī mums eh, gan komisijas, gan padomas pārstāvis šeit vai no komisijas puses kāds vēlētos rēģēt uz to, ko teica nu pat referente. Varbūt jūs varētu mums pastāstīt, kā jūs no savas puses redzat, kā virzījušies uz priekšu šie darbi, ka, nu, un kāds ir tā, turpmāko darbu kalendārs lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Pamatojoties uz šiem priekšlikumiem, ir notikusi viedokļa apmaiņa, tā šobrīd notiek ļoti intensīvā veidā, īpaši ar Greslas kundzi un mēs ceram noslēgt šo sadarbību starp komisiju un parlamentu Un mērķis tā tad ir vienkāršot, pēc iespējas vienkāršot visus šos finanšu noteikumus, tā lai tie būtu atbilstīgi vienot piemērojami, bez jebkādām divdomībām. Tas ir tas princips, ko ievērojam savā darbā. Un nevaram izvēlēties tādu principu, kuru kaut, kāds, kaut, kāds, kaut kas viens ir piemērots pilnīgi visiem. Nē, mums jābūt elastīgiem. Uh, Un tam visam jābūt atspoguļotam šajos vienkāršotajos finanšu noteikumos. Tātad, kas attiec uz notiekošo darbu, kā jau teicu, mēs ļoti bieži kontaktējamies ar referents kundzi un komisija pilnīgi noteikti ir gatava ņemt vērā piezīmes, ko izsaka referente un mēģināt rast eh, vienošanos attiecībos tiem priekšlikiem, kas saistīti ar labu budžetu izpildu un noteikumu ievērošanu. Paldies priekšādātāji! Paldies jums, saka priekšādātājs. Kundze, vai jūs vēlaties izteikties, vai jūs vēlaties mums, var, varbūt jūs varat pastāstīt no padomas puses, kā jūs redzat, kā pavirzies uz priekšu darbs pie šiem finanšu noteikumiem, kāds ir jūsu darba grafiks laika ziņā, nu, kāds tātad ir jūsu viedoklis par šo visu? Thank you, Mr. Lamasor. Paldies, Lamasor kungs. Mēs Patreiz apspriežām šo jautājumu jau sākot no februāra pirmajām dienām, darām to budžeta komitejā, un mūsu iecer ir sagatavot padoms nostāju vēl līdz lieldienām, tas ir aprīlī. Es gribētu atgādināt, ka tā kā komisija vēlējās, lai mēs sagatavotu uh, jaunus eh, noteikumus finanšu regulē, kas eh, stātos eh, spēkā ar 2012. gada 1. janvāru un Eiropadomas secinājumos februārī. Mēs apņēmāmies pabeigt savu darbu pie jaunās finanšu regulas līdz gada beigām. Mēs to paturam prātā un mēs esam uh, mēs būsim gatavi tātad šo priekšlikumu, kā es teicu, mēneša beigās, un padomas pozīcija šķiet būs gatava līdz lieldienām. Paldies, paldies, Bokraša kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka tiešām žēl, uh, ka ļoti daudzi budžeta komitejas eh, deputāti locekļi jau ir izgājuši no zāles un daudzi nevēlas pievērst uzmanību šim jautājumam. Es gribētu ļoti atklāti un skaidri pateikt, ka darbs ko vadījusi Greslers kundze, ir bijis ļoti, ļoti noderīgs, un es atbalstu lūgumu izveidot vienotu no, normu noteikumu visām institūcijām. Un es nedomāju, ka vajadzētu izdalīt atsevišķas struktūras. Varbūt, ka institucionālie mandāti ir atšķirīgi, bet tam nav nekāda sakara ar to, kā mēs eh, veicām finanšu pārskaitījumus, kā mēs izpildām budžetu. Un tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi ieviest vienots noteikums. Tas nav tehnisks jautājums tikai, tas ir arī politisks jautājums. Kas attiecās uz caurskatāmību, mēs par to jau runājam iepriekšējā jautājuma sakarā, bet arī šeit Tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Es domāju, ka vajadzētu pievērst pietācīgu uzmanību šim jautājumam un aicinu atbalstīt referenti. Paldies, saka priekšādātājs. Es vēlētos uzstāt uz to, ko teica nu pat Bokraškungs. problēma, par ko šeit runājam, tie ir politiski ir ārkārtīgi nozīmīgi. Noteikumi, kas tiek īstenot šobrīd, tiek piemērot jau vairākus gadus, ik pa trim gadiem notiek pārskatīšana, bet ir vienmēr kaut kāda veida ierobežojumi. Pēdējo desmit gadu gaitā esam spējuši konstatēt, izvērtēt, nu, to, vai šie noteikumi ir pārāk strikti, pārāk birokrātiski vai vēl kādi. Uh, Un jāsaka, tie ir traucējuši lielā mērā īstenot politiku Eiropas mērogā. Nu, vienalga, vai tas būtu mēs runā, runājot par pētniecību vai struktūra fondiem, tieši tā kā Inga vakar arī teica. Un mums nepieciešams visu šo noteikumu kopumā rast līdzekļus, kā vienlaicīgi nodrošināt efektivitāti, straujumu, uh, attiecībā uz kopienas programmu īstenošanu un beigu beigās arī kontrols funkciju. Tā, lai tas viss notiktos pietiekami godīgi un uh, pareizi. Tātad tas ir ļoti grūti, jo katra valsts pilnīgi noteikti sastopas ar savām problēmām, pat, pat savās mājās, un uh, Eiropas līmenī, jāsaka, tas ir vēl grūtāk visu šīs risinājumus saskaņot. Jo lielā mērā. Protams, daudz ko no šiem finansēm pārvalda tieši, tieši dalību valstis vai no ar teritoriāliem kaut kādām kopīgiem instrumentiem vai reģioniem. Citur ir, tur ir valsts status, citur ir privāts status šiem pārvaldītājiem. Tas viss ir atkarīgs no tā, kā tiek šīs partnerības veidotas. Un tas pats saistīts, lūk, arī ar eh, projektu obligācijām un tam līdzīgi. Un mums ir kaut kas jauns šeit jāievieš. Uh, Un tas ir no vienas puses ļoti tehnisks darbs, bet tāpat laikā politiski tas ir daudz svarīgāks, nekā mēs pat varam iedomāties. Un komitejas deputāti vienmēr ir teikuši, ka lūk, mums vajadzētu daudz biežāk jārunā par to gan budžeta komitejā, gan plenārsēdē. Koordinātors sanāks, mēs esam šad un tad tam pieskārušies. Bet, nu, lūk, Ja mēs, protams, nesam šeit visi pārstāvēti, tad uh, diskusijām īsti nav jēgas. Mums visiem taču jāpalīdz Ingai, Ingai strādāt pie šī jautājuma. Viņa spēja apvienot visas grupu pārstāvs un tam līdzīgi ir pastāvīga darba grupa. Mums ir jāsadarbojas arī pārējām um, iestādēm. Viņa lielisku darbu paveikusi un mums jāpavada viņa līdz pašām procesa beigām, jo mums tiešām jānonāk pie rezultātiem. Inga, vai tu vēlies tad izteikt kāds noslēguma piezīmes šajā saistībā? Paldies! Iespējams, ziņojumu mēs varēsim sagatavot līdz mēneša beigām. Ja, nu, jebkurā gadījumā es centīšos ievērot uh, grafiku. Ziņojums ir angļu valodā, Holmēris kundze ir iesniegusi grozījums vācu valodā par uh, ēkām, un pašlaik tie tiek tulkoti. Es vēlētos visus lūgt pēc iespējas ātrāk apspriesties, ir iesniegti pirmie jau pirmie 30 grozījumi līdz 54. pāntām, kur ir runa pār dalīto vadību. Un iespējams, ka at, nākamās nedēļas laikā mēs iesniegsim arī pārējos grozījumus. Ir jāatcerās, ka vakar mēs saņēmām aktuālāko informāciju attiecībā uz finansēm. Komisija ir sagatavojusi neoficiālu dokumentu, tādu neoficiālu priekšlikumu, un uh, tad eh, tas arī tiks apspriests darba grupā kā neoficiāls dokuments. Nākamnedēļ, iespējams, tad mēs varēsim iesniegt darba grupai, un tad eh, aiznākamajā nedēļā, nu, varētu teikt, ka maijā mēs eh, varētu balsot kopīgā sanāksmē, un jūlija sākumā plenārsēdē mēs varētu balsot. Notiek regulāras darba grupas sanāksmes, un tur arī tiek skaidroti grozījumi Finanšu regula, budžeta regula ir eh, tāds dokuments, kas ļaus strādāt, eh, kas eh, palīdzēs tiem, kas nodarbojas ar budžeta jautājumiem. Ir jāatcerās, ka finanšu vadība kļūst ar vien uh, lielāka attiecībā uz starpiestāžu sadarbību, tā kļūst ar vien nozīmīgāka starpiestāžu sadarbībai, un tieši tāpēc mums ir jādomā par praktisku pielietošanu Mums ir jādomā par tādiem grozījumiem, kas mm, ir tādi visiem pieņemami, par kuriem nav nekādu strīdu. Piemēram, tad, kad tikās samierināšanās komiteja, tad ļoti ātri tiek pieņemti lēmumi. Uz budžeta regulu attiecībās budžeta regulātātas nenotiek. Bieži vien mums ir problēmas ar laika grafiku. Šis laika grafiks N plus 1. Tad, kad ir jāiesniedz dokumenti, kad ir jāiesniedz korekcijas, jānoskaidro arī dažādi jautājumi ar revīzijas palātu. Es ceru, ka līdz aiznākamajai nedēļai mēs būsim visu paveikuši. Es gribētu visus aicināt, ja jūs kaut ko nesaprotat, tad mierīgi griezieties pie manis, jo ir iespējams paskaidrot, ir iespējams sniegt skaidrojumus, kāpēc esam rīkojušies tā, kā esam rīkojušies. Es nevēlētos, lai mēs aizmirstu pašu svarīgāko. Ar šo budžeta regulu būs jāstrādā citiem Un ja mēs neiesaistīsim viņus eh, šīs eh, grāmatas izstrādē, tad arī mēs būsim pieļāvuši vislielāko kļūdu. Lielas paldies, ka man jūs klausījāt. Paldies, Ingai, saka priekšādātās Anna Jensen, jūs arī vēlēties vēl izteikties, vai ne tā? Yes, this is also on the procedure. Jā, es gribēju runāt par procedūru. Es piekrītu jums priekšsēdētāji, ka Komitejai vajadzētu izturēties pret šo eh, jautājumu ļoti nopietni. Un varbūt vajadzētu izveidot arī darbu grupu, kā to, eh, teiksim, ierosināja Greslers kundze, tad es saprotu, tā varētu būt tāda neformālāka grupa. Eh, Tiemžēr Malder kungs nevar būt šeit, bet arī viņš tādu domu pauda, un Protams, ir uh, labi, ja varētu nodrošināt arī tulkojumu šajā darba grupā, un tad varētu to vairāk tā formalizēt. Es domāju, ka nevajadzētu uzskatīt, izskatīt eh, to, eh, cik daudz vai maz deputātu ir klāt, ka tiek apspriest šis jautājums, kā par zīmi, vai tas ir svarīgs vai nesvarīgs jautājums. Man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai šādas diskusijas ir un būtu. Un man šķiet, ka tas tiešām ir ļoti svarīgi. Es atceros, ka pirms daudziem gadiem notika izmaiņas finanšu regulā, un es biju jaunā deputāte, un tad Delālbas kungs runāja par šiem jautājumiem atkal un atkal un atkal, un viņš bija ļoti uzstājīgs. Un man šķiet, ka tiešām ir ļoti svarīgi, lai mēs uzstātu uz to, ka tas ir jautājums, kas ir jāapspriež atklāti, caurskatāmi. Jo jums ir taisnība, šis patiešām ir viens no jautājumiem, kas interesē cilvēkus, kas aktīvi šo budžetu realizē. Un tādēļ, es domāju, ir ļoti svarīgi visu izdarīt pareizi un es domāju, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekādas aizdomas par jebkādu tām slepenām darbībām vai līdzekļu e, izšķērtēšanu tajā pat laikā, lai mēs tiektos uz mūsu pašu noteikto politisko mērķu sasniegšanu. E, bet tad no manas grupas un arī Molderkungs e, lūdzu nodot šo ziņu, tātad formalizēt visas šīs lietas, padarīt tās oficiālākas. Paldies! Nākamais runātājs Kafīkungs. Paldies priekšādātāji! Viens priekšlikums Nu, vai būs komitejā vairāk diskusijas par finanšu regulu? Un ja tā būtu, tad varbūt Mēs varētu, piemēram, pieminēt, par kuru regulas daļu, piemēram, notiks diskusija, jo jāsaka, tas ir milzīgi aptverošs dokuments, ir ļoti daudz, ir ļoti daudz tēmas, kas ir saistīts ar to, un būtu labi zināt, par ko mēs spriedīsim jau iepriekš, par kuru daļu, un tad tādā gadījumā, nu, arī deputāti varat vairāk sagatavoties šādām diskusijām. Es domāju, ka diskusijas būtu auglīgākas. Paldies, saka priekšādātājs, jā, jā, tā arī darīsim, un tieši tā kā Anna arī teica, mēs pilnīgi noteikti eh, nevaram strādāt par šo tēmu budžeta komitejā, ja mums nav, piedo, pie, piemēram, nav attiecīgi tulkojums, ja nav visi grozījumi, jo nevaram iesniegt visus angliski, tas ir ļoti grūti. Un tāpēc ir vajadzīgs tulkojums visās valodās. Paldies! Saka priekšsādētājs, līdz ar to varam pāriet pie tiem punktiem, kas skatām aiz slēgtām durīm. Mēs esam mazliet aizsteigušies notikumiem priekšā, tātad uz piecām minūtēm šobrīd pauza, tā lai tie, kuri ir šeit zālē, kas mums ir palīdzējuši šeit pie visiem re, re, strādāt, pie visiem ziņojumiem un kas bija klāt šai publiskajā sēdē budžets komitejas darbā, lai tie var doties prom un paliktu tikai un vienīgi deputāti, budžeta komitejas deputāti, viņu asistenti un attiecīgie juridisko dienestu pārstāvi. Tātad 5 minūšu pauze. Et j'invite par contre les membres à rester dans la salle. Parce que... Bet, nu, tiem deputātiem, protams, lūgt tomēr palikt zālē.